Mums ir paredzēts apmēram pēc stundas šodien 11.30. Nākamais darba kārtības punkts par uh, drošību dzelzceļomā un uh, šeit mēs runāsim arī par Eiropas signalizēšanas sistēmu. Apenas unos días Mēs atceramies neseno traģēdiju netālu no Briseles pirms vairākām dienām, kad ļoti nozīmīga traģēdija prasīja vairāku cilvēku dzīves. Protams, mēs noteikti to paturēsim prātā, pārunējot nākamo punktu. Un eh, es vēlējos izteikt savu līdzjūtību visiem upuriem un viņu ģimenēm un mīļajiem. Tagad vēlējos mūsu vidū sveikt Simu Kalasu, komisijas vicepriekšsēdētāju Vakar pagājuši nedēļu viņš bija ar mums Karunijā, tad, kad mēs runājām par drošību uz jūras, un tagad eh, mēs no zivsainiecības jautājumiem pārējām pie transporta jautājumiem. Un varbūt mēs arī skarsim tāds jautājums, kas eh, zināmā mērā sasaucas ar abiem šiem tematiem. Un tagad došu vārdu eh, Simam Kalasu kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Paldies par jūsu ievadvārdiem. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. 15. februārī 2010. gadā notika uh, dzelzceļa negadījums Bauzingenā. Es, protams, saprotu, ka pēc šī nozīmīgā atgadījuma tika uh, uzdot vairāk jautājumu, gan tehniskas dabas jautājumu, gan arī tādu morāls dabas jautājumu par to, kas notiek. Protams, mēs galvenokārt tagad domājam par upuriem un par viņu ģimenēm, jo ir grūti tik traģiskā brīdī atrast pareizos vārdus, lai kaut kādā veidā mazinātu viņu ciešanas. Varbūt citreiz klusums ir piemērotāks par līdzjūtības izteikumiem. Uh, Protams, eh, sākās tehniska izmeklēšana, kādēļ šāda traģēdija vispār ir notikusi, un tas notiks saskaņā ar Eiropas dzelzceļa drošības uh, direktīvu. Protams, attiecīgajām iestādēm ir jāveic izmeklēšana pēc iespējas rūpīgāk, tā ir jāveic neatkarīgi no jebkādiem tiesvedības darbiem. Protams, tehniskā izmeklēšana uh, nav jāorganizē tādēļ, lai atrastu vainīgo un rādītu ar viņu uz pirkstu. Mēs eh, vēlamies eh, uzlabot situāciju, vēlamies izskaut visas tehniskās nepilnības, lai šādas traģēdijas neatkārtotos nākotnē. Un divi uh, aģenti no attiecīgas aģentūras pievienojās Beļģijas komandai eh, uzreiz pēc traģēdijas, lai varētu palīdzēt izmeklēt tās um, iemeslus. Joprojām mēs neesam noskaidrojuši, kādēļ šis negadījums notika, un tādēļ vēl būtu pārāk nākt klājā ar kādiem secinājumiem. Protams, mums vajadzētu precizēt vairākus jautājumus, kas tika uzdot uzreiz pēc traģēdijas. Es, protams, eh, izprotu šo situāciju un saprotu visus, kas vēlas steidzīgi rast atbildes uz saviem sev urdošiem jautājumiem. Protams, eh, ir jāņem vērā Eiropas regulējums, eh, Eiropā spēkā esošie noteikumi un eh, tas, kādēļ šī traģēdija notika. Mums jārunā arī par tirgus atvēršanu. Protams, tas notika arī dzelzceļa sektorā, pārvadājot kravas un pasažierus. Tika izveidotas konkrētas normas, lai varētu nošķirt gan pārvaldības aktivitātes no konkrētajām transporta aktivitātēm. Tādēļ tika izvirz izvirzīti konkrēti noteikumi drošības jomā. Mēs vēlamies garantēt, lai uh, tiktu saglabāts augsts drošības līmenis tieši dzelzceļa sektorā, ņemot vērā arī tos specifiskos apstākļus, kādi ir vairākās dalību valstīs. Mēs uh, esam apņēmušies piedāvāt konkrētas kontrolas un pāraudzības normas, kas varētu palīdzēt uzlabot situāciju dalību valstīs rādītāji norāda, ka dzelzceļa sektora atvēršana nekādā veidā nav ietekmējusi dzelzceļa sektoru drošību. Es vēlējos jums pateikt, ka uh, katras, ka kādas spekulācijas, kas mēģinātu sasaistīt uh, tehniskās nepilnības drošības līmeņa pazemināšanos ar tirgus atvēršanu, ir nepamatotas. Protams, ir gan. Uh, kontrols sistēmas Eiropas līmenī, gan arī dalību valstu līmenī. Ir vairāk kā 20 dažādu sistēmu dalību valstīs, kas mēģina garantēt uh, drošu vilcienu pārvietošanos Eiropas Savienības teritorijā. information to computer in the train and the Mums ir jādomā par to, eh, ka varētu ieviest automātisko bremzēšanas sistēmu, piemēram, ja tiek reģistrēta kāda kļūme vilcienu kustībā, tad vilciens tiek apstādināts automātiski pēc uh, signāla, kas ir pienācis uh, datorsistēmā. Protams, ir jāpadomā par uh, atšķirīgām um, aizsardzības sistēmām, kas joprojām pastāv dalību valstīs, un uh, ir jāņem vērā, ka arī lokomotīvs un uh, vilcienu vagienu ir jāpieskaņo šīm sistēmām. Joprojām pastāvošās atšķirīgās sistēmas dalību valstīs rada liels problēmas, ir jānomaina arī rītošais sastāvs, lai tas atbilstu pietiekam jauniem moderniem, moderniem standartiem ir e, dažas, ir pat gadījumi, kad vienā valstī pastāv atšķirīgas sistēmas, talis vilciens ir jāprīko ar atšķiri, septiņām atšķirīgām sistēmām, lai tas varētu pārvietoties pa četrām valstīm. Protams, eh, ir jāizveido vienota sistēma, tagad eh, tā tiek ierīkota vairākās nacionālais līnijās, vairākos maršrutos Eiropā. IRTMS tā, tad, eh, tā ir Eiropas dzelzceļa pārvaldības sistēma. Mēs saprotam, ka vairā, daudzas no nacionālajām sistēmām tika izveidotas 80. gados, un to nomaiņa eh, prasīs daudz laika un līdzekļu. Protams, daudzas lokomotīvas nav uh, attīstītas, nav pietiekami modernā līmenī, un to nomaiņa prasīs uh, apmēram 20 gadu. Uh, transporta pārvaldības sistēma ir pieejama no 2000. gada, un kopš 2000. līdz 2005. gadam tika veikti vairāki pilotu projekti, lai nu, panāktu attīstību šajā sektorā. Tagad desmit dalībvalstīs šī sistēma tiek izmantota un gandrīz visās eh, valstīs ir pilotu projekti. Beļģijā eh, vilciena maršruts no Āhenes līdz Liežai ir aprīkots tieši ar šādu transportu pārvaldības sistēmu. Šī sistēma tika izveidota, lai varētu garantēt sadarbspēju, un tas nozīmētu, ka lokomotīvas varētu pārvietoties pār vairāku valstu robežām, un tas nozīmē arī ieguvums drošības jomā. Sistēmu var izmantot tieši šobrīd, bet jāņem vērā, ka tās instalācija prasa ilgu laiku, tādēļ arī dalību valstīm visas noteikumus nav iespējams īstenot uh, tik efektīvi, kā mēs vēlētos. Trešās valstis, kā piemēram tā, Taivana. Tas ir tikai viens piemērs. Arī Taivanā tiek izmantot ERTMS sistēma un eh, sadarbspēja ir jau nesus gaidītos augļus. Protams, eh, mēs piedāvājam šo sistēmu tādēļ, ka tā ir labākā pieejamā tieši pašreizējā brīdī. Ir eh, veikti dažādi salīdzinājumi dalību valstīs un būtu visai sarežģīti eh, izveidot dažādu kritēriju kopumu starp dalību valstīm un mēģināt panākt viendabīgāku stāvokli. Uh, Ņemot vērā mūsu rīcībā esošos datus, mēs varam secināt, ka viens vai divi nopietni negadījumi var eh, sašķobīt visu izveidoto kritēriju sistēmu, lai kāda tā arī būtu. Proti, ir, protams, jāatzīst, eh, ka Beļģijā situācija nav visai iepriecinoša, jo uh, uh, vagonos eh, izmantotās sistēmas un eh, sliežu ceļi nav pietiekami modernā stāvoklī. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais tautas partijas grupas vārdā Metju Groša kungs. Jums divas minūtes. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Vēlējos pateikties par jūsu paskaidrojumiem. Ņemot vērā negadījumu Bauzingenā, mums eh, ir jāizsaka līdzjūtība uh, upuriem, bet eh, tajā pašā laikā ir jāciena izmeklētāju darbs. Tādēļ mums nevajadzētu tagad strept kārstu un mēģināt izdarīt kaut kādus pārsteidzīgus secinājumus. Un nevajadzētu mēģināt arī kādu pamācīt, kā būtu veicams viņa darbs. Un uh, mēs nevaram pateikt, ka uh, šis negadījums notika tikai aizkavēšanās dēļ. Mums ir jāpadomā par to, ka šīs jautājums atrodas dalību valstu kompetencē. Un mēs tagad Eiropas līmenī vai nu parlaments vai komisija nevarētu te iejaukties. Protams, ir ļoti e, bēdīgi, ka nebija sadarbspējas starp dažādām sistēmām un ka netika ievērot visdrošības noteikumi. Tad e, jāpadomā par uzlabojumu šajā situācijā. Ja mēs runājam par negadījumiem, tad politikā, protams, ir jāizstrādā jauni lēmumi. Mūsu rīcībā ir visnepieciešami instrumenti, gan likumdošana, gan tehnika, bet daudz šo tehniku šīs sistēmas sistēmas neuzskatīja par prioritārām. Jau kopš 90. gadu vidus pastāv tāda tehnika, ko ir iespējams izmantot tātad, kas ļautu mums pāriet uz augsti kvalificētām sistēmām. Un TBL1 eh, sistēma jau bija pieejama no 90. gadu vidus, bet, diemžēl, visās valstīs tā joprojām netiek izmantota. Kas mums jāievēro nākotnē? Pirmām kārtām mums nevajadzētu ignorēt to, kas notiek eh, dzelzceļa sektorā. Mums eh, dzelzceļa sektorā ir ļoti daudz izglītotu, labi apmācītu darbinieku, nevajadzētu mēģināt viņu darbu kaut kādā veidā noniecināt. Otrām kārtām ir jābūt labam aprīkojumam, ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstīm un e, ir jābūt konkrētam kalendāram, kad to visu ieviest. Mums ir jābūt arī konkrētākiem mērķiem un par to visiem ir jātiek informētiem. Un trešām kārtām arī pasažieriem ir tiesības tikt informētiem par to, vai tas maršruts, kur viņi izvēlēsies, būs pietiekami labi aprīkots, vai vilciens atbildīs augstākajiem tehniskajiem un drošības standartiem klientiem. Mums šādu informāciju saviem pasažieriem vajadzētu sniegt nākotnē un jāpadomā, kādu likumdošanas instrumentu mums atļaut šo darbu īstenot. Paldies! Tagad uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā divas minūtes tiek dotas Elka Draujkungam. Lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi! arī es eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā vēlējos eh, izteikt dziļāko līdzjūtību upuriem, to ģimenēm, viņu draugiem un visiem pārējiem, ko šī traģēdija ietekmēja. E, tiek veikta izmeklēšana, kādēļ šis negadījums notika, tādēļ vēl ir pārāk veikts secinājumus. Protams, ir jāgarantē droša pārvietošanās pa dzelceļu, tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Mums ir jāizvērtē drošības situācija, ir drošības kritērija un ir jāpieņem pašlabākie risinājumi. Es ar gandarījumu secināju Eh, ka gan jūs, komisāra kungs, gan citi kolēģi eh, norādīja uz to, ka Beļģijā sistēmā joprojām ir jāveic daudz uzlabojumu, un Eiropa šeit nevar uh, uzņemties visu atbildību. 2010. gadā ir tikai daži, eh, dažas lokomotīvas, eh, kurām ir automātiskā bremzēšanas sistēma. Jāņem vērā, eh, kādas ir jaunās domas, ir jāizveido jaunas signalizācijas sistēmas. Protams, tas prasa vairāk laika, nekā mēs bijām sagaidījuši, un tas, protams, ir saistīts arī ar dažādiem tehniskiem sarežģījumiem. Un 27 valstīs izveidot viendabīgu sistēmu nebūtu nav tas vienkāršākais darbs, jo valstīs standarti ir atšķirīgi, tas, protams, ietekmē arī valsts budžetu, un šajos laikos uh, pieņemt tādus um, finansiāli tālējušus jautājumus nebūtu nav tik vienkārši. Protams, jāņem vērā, ka ERTMS uh, pašlaik tiek izveidots tā, tā, izmantots tādā sākuma stadijā. Uh, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu garantēt drošību uz dzelzceļiem, protams, arī Eiropas līmenī kaut kas ir veicams, ir jāizmanto ERTM, mēs ir izser eh, plāns un eh, ir paredzēts 240 miljonu eiro budžetā, lai varētu turpināt būvēt TNT tīklus visās dalību valstīs. Un kāds eh, ir būtiskākais transporta aģentūras un komisijas uzdevums? Vai valdības ir darījušas visu nepieciešamo, lai uzlabotu drošības situāciju dzelzceļā? 49 2004 direktīva, kas eh, runā par drošību kopienas dzelzceļa tīklos, piedāvā izveidot drošības instanci, kas varētu kontrolēt situāciju dalību valstīs. Tā būtu neatkarīga organizācija, bezparteiska, un tas varētu arī garantēt to, ka drošība dzelzceļa sektorā tiktu attīstīta, uzlabota, pārvaldīta un varētu garantēt tātad labākas iespējas mūsu pilsoņiem. Dargie kolēģi, Beļģijā tas diemžēl nedarbojas pārāk efektīvi. Varbūt mums vajadzētu veikt tādu kā auditu, lai izmeklētu esošās jaudas, kapacitātes un uzlabotu nacionālu dzelzceļa drošību tādā proaktīvā veidā. Tas ir tāds kā mantojums, kā ceļmais, ko es jums nododu turpmākām pārdomām. Paldies! Un tagad uz divām minūtēm Sterks kungs lūdzu, Aldi grupas vārdā. Sterk. Dank u voorzitter. Ik wil ook in naam van mijn fractie mijn medeleven. Paldies priekšsēdētāji. Mans politiskās grupas vārdā vēlos paust līdzjūtību ģimenēm, kas ir zaudējuši tuvinieku. Un es domāju, ka mēs varēsim gal galā panākt progresu. Arī šodien debatējot par šo jautājumu. Vairāk kārt tika runāts par to, kā Eiropa vispār risina dzelzceļa drošības jautājumus, un ja pavisam godīgi, daudzi uzskata, ka, ka šī joma vispār tiek, netiek izskatīta Eiropas Savienība. Es pats personiski biju uh, referents tajā ziņojumā, par ko tikko runāja mans kolēģis. Un, manuprāt, tiešām ir nepieciešams pieprasīt ļoti augstus drošības standarts visā Eiropas Savienībā. Un, manuprāt, mēs varējām panākt ļoti labu rezultātu ar milzīgu piepūli, bet, diemžēl, ir daudz valsts, arī mana valsts, kas nepilda savus pienākumus pienācīgā veidā. Un šeit mēs runājam tiešām par nacionālo atbildību. Lūdzu, ņemsim vērā šo reālo situāciju, ņemsim vērā arī to, ko teica Groša kungs. Šobrīd drošības nav. Mums pat ir tā, ka šajā direktīvā ir pieņemta pieņem tāda norma, kas izskatās, ka nebija vajadzīga. Piemēram, tur bija runāts par kompensācijām, kas ir izmaksājamas, ja ir notikusi avārija un ir gūtas traumas vai pat cilvēks ir zaudējis dzīvību. Cilvēki bieži vien ir nobežījušies par to, ka drošības līmenis ar vienu samazinās, bet es vēlos teikt, ka tā tas nav. Nu, piemēram, paskatāmies uz dzelzceļa aģentūras ziņojumu. Viņi skaidri ziņo, ka bāžas ir nepamatotas. Manuprāt, ir nepieciešams skaidri pievērst uzmanību cilvēkiem, tiem, kas strādā uz dzelzceļa, tie, kas ir lokomotīvi mašīnisti. Un jāskatās, ko viņi dara, kā viņi tiek apmācīti, kāda ir vispārēja viņa darba kultūra un tā, lai arī viņu darbā drošībai būtu primāra nozīmē. Paldies! Liels paldies jums! Un tagad zaļo vārdā divas minūtes ir Izabela Duran. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Man šis traģisks negadījums, kas īstenībā ir viens no ļaunākajiem negadījumiem Beļģijā kopš 2001. gada. Man tiešām, man, mani tas personiski aizskara, jo es uzskatu, ka situācija ir ļoti nopietna. Esmu kādreiz strādājis transporta ministrijā. Atceramies arī to, ka kolēģi ir zaudējusi dzīvību Kandjāgo kundze. Manuprāt, eh, būtu pāragri izdarīt secinājumus, jo pagaidām vēl notiek izmeklēšana, bet ir skaidrs, ka Beļģijā uh, Protams, vēl nav ieviestas visas atbilstošas drošības sistēmas, piemēram, automātiskā bremzēšanas sistēma. Kā daudz ir teikuši, negadījuma dienā nekad nevar pateikt, ka vienkārši trūks naudas un līdz ar to mums nav pienācīgi kvalitatīvas drošības sistēmas Eiropas Savienībā. Manuprāt, daudzi komentāri, kas ir izskanējuši, ir vienkārši netaisnīgi šobrīd mums ir izdevība atkal runāt par šo jautājumu, panākt to, lai investīcijas reāli notiktu. Mēs saprotam, ka bieži vien nacionālajie standarti neatbilst vispārējām drošības prasībām. Skaidrs, ka situācija drošībā ir jāuzlabo, un nākamajos piecos desmit gados mēs varēsim redzēt ievērojams uzlabojumus dzelzceļa drošības jomā. Runājot par visiem šiem aspektiem, Es vēlos nākt klājā ar priekšlikumu, komisāra kungs. Jūs zināt, ka šobrīd notiek diskusijas par TEN 10 Transeiropas tīklu, un manuprāt, jā, ERTMS visā Eiropā tiktu ieviests, tad visā Eiropas Savienībā uzlabotos drošības situācija. Un, manuprāt, būtu labi skaidri pateikt, kāds ir laika grafika, līdz kuram brīdim kas ir jāizdara un kādi līdzekļi ir vajadzīgi, lai to paveiktu. Vēl viena lieta, kas ir jāizdara, ir jāatver tirgus. Un skaidri jāpasaka, lai jaunie operatori, kas grib darboties dzelzceļa tirgu, ka viņiem ir nepieciešams izdarīt atbilstošas grozījumus. Vispirms, lai viņi izmantot tās automātiskās sistēmas, kas jau ir spēkā, un lai lokomotīvēm būtu arī komunikācijas sistēmas, kas atbilst tehnoloģiskiem standartiem. Un mēs tagad varam kopā rīkoties, lai būtu risinājums. Priekšsēdētājs, es ļoti atvainojos, laika jums vairs nav, un tagad lūdzu. Epinka, kungs, jums ir viena minūte. Paldies! Dzelzceļa negadījuma izpēta joprojām turpinās, līdz ar to es nerunāšu par iemesliem, bet viena lieta jau tagad ir skaidra. Ja notiek avārija, piemēram, apvienotajā karalistē, tad cilvēki vienmēr saka, ka tā ir privatizācija, kas ir vainīga, jo agrāk mums nebija nekādu tādu avāriju. Bet ja mēs paskatāmies uz Beļģiju, uz vienu pasažieru un, ki un kilometru, tad tur ir ļoti nopietna situācija. 24 Francijā, 50 Nīderlandē, apvienotajā karalistē, 4 avārijas notiek. Un šā vai tā ir milzīga situācija, mil, milzīgs arī gan upuru skaits, gan investīcijas ir milzīgas. Tāpēc es vienkārši varu teikt, ka situācija netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Bieži vien uh, nauda tiek iztērēta tikai, lai algotu darbiniekus, un tā kā rotbiedrības Vēģijā ir ļoti spēcīgas, bieži vien viņi var piesaistīt uh, visu naudu, kas tiek piešķirta. Un, manuprāt, nevar uzskatīt, ka tikai Beļģija šeit ir vainīga. Labi, paldies un lūdzu pusotra minūte goja grupas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Novembrī Simpsona kungs teica, ka lai gan kopienas dzelzceļa sistēmā ir pietiekami droši un ir panākts progress, tad pateicoties tirgus liberalizācijai ir uzlabojusies situācija. Viņš teica, ka pēdējā laikā nāvis gadījumu skaits lika apšaubīt privatizācijas rezultāts. Un, protams, arī tagad, kad ir kārtējs negadījums, kad cilvēki ir gājuši, gājuši bojā, ir nepieciešams atkal runāt par vispārējiem drošības aspektiem. Daudzos gadījumos, protams, avārijas nevar paredzēt iepriekš te pašā laikā. Mēs varam domāt un uzlabot visu dzelzceļa infrastruktūru, piemēram, ritekļu kvalitāte. Mēs zinām, ka bieži vien sektors pretojas tam, ko pieprasa komisija, piemēram, konkurences atvēršana un iespēja darboties jauniem operatoriem – un daudzos gadījumos Eiropas sistēma ir cietusi no tā, ka ir ieviest šī privatizācija. Bieži vien mēs koncentrējamies uz problēmām, kas ļauj mums izmantot vislabākos paņēmienus, bet īstenībā vienkārši vajag pavisam jaunu dzelzceļu politiku Eiropā. Ja mums ir mazāk apmācības, ja mums ir mazāk darbinieku, mazāk resursu, tad skaidrs, ka pavisam drīz atkal runāsim par avārijām. Un atkal runāsim par to, ka mums ir cietušie un ir nepieciešams izteikt līdzjūtību. Tāpēc arī labāk būtu nevis konkurēt, bet sadarboties. Tāpēc arī risinājums ir neignorēt mūsu skaidru atbildību. Runātais tiek pārtraukts, ļoti atvainojos, saka priekšsēdētājs, jums nav vairāk palicis laika, un tagad lūdzu Filips Klais. Paldies. Paldies, priekšsādātāji kungs. Ko mēs uh, secinām, nodokļu sloks Beļģijā ir viens no augstākajiem visā pasaulē, bet uh, ja jūs maksājat lodokļus, ir sevišķi flāmu nodokļu maksātāji, viņi par savu naudu saņem atpakaļ ļoti maz, ir ļoti maz ieguvumu. Es domāju, ka dzelzceļš ir hrestomātiskais piemērs šajā kontekstā. Uh, Tur ir eh, vienmēr ļoti daudz kavējumu, vagoni ir pārpildīgi, cilvēki tur ir saspiesti, sevišķi eh, visnodarbinātākajās stundās. Bieži vien šis jautājums tiek marginalizēts, politizēts, un kas notiek Beļģijas politikā? Ja kaut kas noiet greizi, tad īstenībā neviens ne par ko nav atbildīgs. Un uh, mēs varam runāt eh, par to, ka ir notikuši negadījumi. 2001. gadā pie Krūbī negadījums, kas ir salīdzināms ar traģēdiju Bauzinganā, un toreiz visu runāja arī par uh, drošības sistēmām, kas nestrādāja. Tad, kad mēs runājam par uh, vilcienu kontrolas sistēmu Eiropas līmenī, varbūt mums vajadzēja izstrādāt vismaz pašiem savu sistēmu. Ir vairāk naudas jāinvestē drošības jautājumos, un ir jāuzlabo arī eh, šo dažādu drošības un signālu signalizēšanas sistēmu sadarbspēja. Sadarbspēja joprojām nav iespējama, un ja mēs Beļģijā neko nevaram izdarīt, tad ir pēc iespējas ātrāk jāpārslēdz uz uh, Eiropas transporta sistēmu. Ja, piemēram, talis vilciens um, brauc no Parīzes uz Amsterdamu, tam ir septiņas dažādas drošības sistēmas. Tas taču nav normāli. Paldies! Uh, Paldies, Klaisa kungs, beidz uzstāties to runātāju vārdā, kas izteicās politisko grupu vārdā, un tagad uzstāsies individuāli runātāji. Pirmais no tiem uh, ir Kūna kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, uh, cienītās dāmas, godātie kungi. Divu uh, vilcienu lokomotīvu saskriešanās uh, Bauzingenā uh, noveda pie milz traģēdijas. Un, protams, tas uh, mums visiem lika lauzīt galvas par to, ko darīt, lai lietu uzlabotu. Arī mēs vēlamies izteikt līdzjūtību visiem upuriem un to ģimenēm. Pēc šādiem negadījumiem mēs bieži vien esam tendēt meklēt vainīgos. Eiropas uh, Savienība, komisija, drošības noteikumi, drošības normas. Uh, 49.2004 direktīvā mēs pieņēmām šādas drošības noteikumus, bet izskatās, ka šoreiz kaut kas tomēr nogāja greizi un ar noteikumiem nebija pietiekami. Tad rodas arī skaļi jautājumi, vai mums vajadzētu kaut kādā veidā spēcināt šos drošības noteikumus. Vēl nav beigusies izmeklēšana par traģēdijas cēloņiem. Tā Tādēļ mums nevajadzētu eh, nākt klajā ar pārsteidzīgiem secinājumiem. Eh, rodas liels jautājums, vai mums bija iespējams no katastrofas izvairīties. Cilvēciskā kļūme vienmēr nav izslēdzama. Protams, var rasties arī tehniskas kļūdas. Mums ir jādara daudz vairāk, lai varētu uzlabot dzelzceļa drošību un mūsu pasažieru drošību kopumā. Uh, Vienalga, vai šeit mēs runājam par privātiem uzņēmumiem vai valsts uzņēmumiem, atbildība ir jāuzņems nacionālajām dzelzceļa aģentūrām, ir jāveic pietiekam rūpīgas kontrols, vai viss drošības noteikumi ir tikuši ievēroti. Es nevēlētos tagad uzstāties kā skolotājs un mēģināt kādu pamācīt, piemēram, eh, sakot, kas notiek Vācijā, bet 49.2004 direktīvu mēs Vācijā mēģinājām īstenot. Ja ir kāda cilvēka kļūme, tad tad tehniskai sistēmai vajadzētu strādāt uh, cilvēku vietā. Uh, vajadzētu notikt tā, ja cilvēks eh, pa, pabrauc garām sarkanajai gaismai, notiek automātiski bremzēšana un vilciens vienkārši apstājās. Tālāk Eiropas uh, kontrolas sistēma dzelzceļa jomā arī šī sistēma ir jāīsteno, lai šādas lietas kaut kādā veidā varētu ietekmēt no ārienes, ja cilvēks ir kļūdies. Uh, kopīgi ar uh, vērtējumu mums beidzot ir jāsaprot, uh, kādas ir šīs drošības normas un jāizdara savs secinājums. Paldies! Senyor... Paldies, uh, kolēģi, un tagad uz pusotru minūti pāra Bēlas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Bezingens dzelzceļa katastrofā ir 19 upuru vairāk nekā 160 bojā. Ievainotie mēs vēl nezinām kādu iemeslu, taču E, ir jāizvērtē dzelzceļa drošība Eiropā visās dalību valstīs. E, šis izvērtējums attiec uz drošības stāvokli, dzelzceļa līniju un dzelzceļa struktūru starp savietojamību un drošību. Un šis jautājums ir jāskata plašā izpratnē, tīpaši jāizvērtē dzelzceļnieku darba apstākļi, apzinoties to, ka pirm, e, vislabākais garants ir dzelzceļnieki. Run, es domāju, ka nepieciešama globāla pieeja Eiropas dzelzceļa Eh, dzelzceļu eh, tīklam kopš ir sākusies dzelzceļu eh, liberalizācija. Un mums ir jā, jāspriež, kāds, kāds tad ir no, bija šī liberalizācijas pievienotā vērtība, kas no tā ir gūst labumu. Un kopš šī liberalizācija katrā dalībvalstī ir kļuvusi par realitāti, ir jādomā par drošību, par darba apstākļiem. So, sociālistiskā partija, kuras biedrs es esmu, pieprasa konkrētas darbības, lai varētu aizsargāt eh, publiskos pakalpojumus. Eh, tā ir ietver direktīva par eh, vispārīgajiem, vispārīgas intereses pakalpojumiem. E, kas attiec uz šo jautājumu, un mums ir jārespektē univers, e, universalitātes princips un pieejas vienlīdzība. Paldies! Nākošais e, runātājs. Uh, uh, Vienu mirklīt, Higgins kungs, jūs lūdzāt vārdu. That means you want to ask a question to the speaker, correct? Jūs vēlaties uzdot jautājumu runātājiem, ja es pareizi sapratu. Tāra Bēles kungs, vai jūs pieņemat jautājumu? Lūdzu. Es vēlos eh, uzdot jautājumu Tarabēlas kungam. Es viņu cienē, cienīju kā cilvēku, bet jūs nevarat ignorēt to, ka Beļģijas dzelzceļi ir vairāk subsidēti nekā jebkura cita dzelzceļa kompānija visā Eiropā. Un ir arī, protams, uh, pie mums liberalizēts uh, pasažieru un kravu transports un nevar nekādus uh, aizbildinājumus šeit meklēt. Uh, Beļģijā pie varas ir sociālistu partijas un, uh, un uh, tām ir saistība ar uh, arotbiedrībām. Tarabēls kungs. Es atbildēšu Epinkungam, ka šeit mēs neesam priekšvēlēšana tribīne, e, ir bijis dzelzceļu katastrofa, e, vēl nesenā pagātnē ir notikusi cita katastrofa, un mums ir e, jāatrod iemesli. Un faktors, kuru mēs nedrīkstam ignorēt, ir cilvēciskais faktors, un ikvienā liberalizācija, kuru jūs aizstāvat, es to aizstāvu daudz mazāk, es aizstāvu. Publiskos pakalpojums ir faktors, kas nav ņemts vērā. Ir ļoti liels spiediens uz personālu, kurš strādā gā garas stundas, aizvien garākas, bez pietiekams atpūtas un, ja e, cilvēks ir lokomotīvas vadītājs, tad uz viņu gulstas atbildība par pasažieriem. Es gribētu zināt, kādi ir darba apstākļi, kā tie ir attīstījušies. Man tas šķiet ļoti svarīgs elements. Paldies, e, Higienas kungs, uz pusotru minūti. Uh, uh, priekšsēdētāji, traģiskā dzelzceļa katastrofa skāra cietušo ģimenes un uh, kolēģus un draugus. Mums ir jāmācās no šīs stratēģijas, lai uh, izvairītos no tādas atkārtošanās nākotnē un ir svarīgi uzklausīt dzelzceļa darbinieku balsi un domāt par šo darbinieku un pasažieru drošību. Un ir vienkārši skandalozi dzirdēt, ka šā deputā, šā parlamenta deputāts no Torija partijas, konservatīvo partijas, tā nolamāja Bēļģu beļģu dzelzceļa darbiniekus, kaut gan mēs aizmirstam to, ka deliberalizācija un privatizācija ir nodarījusi milzīgu kaitējumu mūsu dzelzceļiem. Ir milzīga vilšanās jūtama Beļģijas dzelzceļnieku vidū, un tas izpaudās arī pēc šīs traģēdijas uh, viņu reakcijā. Es uh, Uh, trešais nopietnais notikums um, uz dzelzceļiem Bēļģijā pēdējo sešu mēnešu laikā pēc 2001. gada traģēdijas Uh, lielās katastrofas nekas nav īpaši darīts un joprojām uz uh, dzelzceļniekiem tiek izdarīts uh, liels spiediens. Viņiem jāstrādā garas stundas, kas apdraud satiksmes drošību. Es domāju arī, ka turpmāk liberalizācija un privatizācija apdraudēs drošību un es domāju, ka vislabākā struktūra, kas var garantēt satiksmes drošību, ir valsts īpašība īpašums dzelzceļiem un atbilstošas investīcijas. Paldies! Paldies! Tagad vārds Baha kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikt līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Es nezinu, vai šīm ģimenēm būs īpaši iedrošinoši uh, Uh, uzklausīt to, ka dzelzceļa transportā negadījumu uh, līmenis salīdzinot ar uh, ceļu transportu ir daudz zemāks, bet jautājums, kādēļ šī katastrofa notika, šī situācija ir jāizvērtē. Mums ir jānoskaidro, kas nogāja greizi un uh, veidojot Eiropas Savienības dzelzceļa satiksmi un dzelzceļa tīklu, kas būtu darāms, lai novērstu šādas katastrofas nākotnē, jo katra katastrofa ir lieka. Un uh, ir jānovērš tās problēmas, kas ir saistīts ar uh, satiksmes drošību. 90. gadu sākumā notika, tika ieviesta konkurence dzelzceļa ceļvitušā sastāvražošanā un bija jāievieš eh, drošības eh, pasākumu 90. gadu laikā, īstenojot tehnisku, uh, tehnisku harmonizāciju un tika ieviesta šajā jomā konkurence. Bija jāsadarbojas ar šīs nozares uh, darbiniekiem un jāsadarbojas veidojot vienotu drošības sistēmu. Un šādu negadījumu, negadījumos ir meklējama kolektīva atbildība gan dzelzceļa, dzelzceļnieki, gan tehnikas ražotāji, gan arī komisija, kura nav veikusi ietekmes novērtējumu atbilstošā līmenī. Uh, dzelzceļa uzņēmumi ir pieļāvuši strateģiskas kļūdas, veidojot Eiropas stratēģiju. Uh, galvenais uzsvars tika likts uz izmaksu samazināšanu, netika pietiekami investēts, netika domāts par darba apstākļu uzlabošanu dzelzceļniekiem. Ir trīs galvenie punkti jāuzsver. Ir nepieciešams investēt vairāk resursu modernas sistēmas veidošanā, un priekšstādātais pārtrauc runātāju. Uh, tikā kundzei vārds. Dzelzceļa transports ir drošāks, ātrāks un mazāk piesārņojošāks nekā autotransports. Tomēr, neraugoties uz to, 2007. gadā 2600 eh, personas kļuva par upuriem dzelzceļa katastrofās. Beļģijas negadījums ar eh, turpat 20 bojāgājušiem un 160 ievaino, ievainotajiem. Mums atgādina, cik nozīmīgi ir sekot eh, drošībai dzelzceļa transportā. Diemžēl dzelzceļa kompānijas nevienmēr pietiekoši ra rūpīgi raugās, lai, eh, lai šie visi notiekumi tiktu īstenoti. Tāpat arī ir jās Šajā pašā laikā tūkstošiem eh, dzelzceļnieku zaudē eh, darbu dažādu eh, reformu restruktūrizāciju dēļ. Ir jāseko dzelzceļa drošībai, ritošā sastāvdrošībā, lai nodrošinātu maksimālu drošību uz dzelzceļu. Un tāpat ir arī uh, jāveido jaunas dzelzceļa transporta infrastruktūras un jāveido RTMS eh, sistēmu ieviešana. Paldies! Nākošais runātājs Kāņčēn kungs uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Nesenā dzelzceļa katastrofa, eh, kur skāra Eiropu. Šodien Bēļģija, vakar Itālija mums uzliek par pienākumu pārdomāt par trūkumiem sistēmā un uzliek par pienākumu meklēt iespējas uzlabot drošību uz dzelzceļa. Eiropas Savienība 2000. gadā jau izveidoja dzelzceļa eh, sātīksmes eh, drošības sistēmu RTMS un ir savādi, ka desmit gadus vēlāk eh, šo sistēmu ir ieviesuši ļoti nedaudzas dalību valstis. Vēl aizvien šodien Eiropas Savienības teritorijā ir vairāk nekā 20 atšķirīgu dzelzceļu drošības sistēmu, un ir skaidrs, ka tas rada īpašas grūtības starptautiskajiem pārvadājumiem. Eiropas sistēma nozīmē tehniskus eh, izvērtējums un eh, ekonomiskus pasākums attiecībā uz dzelzceļu un ritošo sastāvu. Taču jānorāda, ka ko, savienības noteikumi nenosaka konkrētus datumus, kuros dalībvalstīm ir jāievieš jaunā sistēma. Dalībvalstīm vienmēr vēl aizvien ir kompetences noteikt savus kritērijus ritošiem sastāvam un drošībai uz dzelzceļa. Vajadzētu noteikt datumus un Eh, atsaukt investīcijas tiem, kuri neatjauno, neaktualizē savas infrastruktūras. Tāpat arī ir jādomā par savietojamību un pilnīgi iekšējo tirgu. Ir drošības, dzelzceļa drošības aģentūra, kurai ir jāpārbauda tas, kā drošības sistēmas ir atbilstošas Un e, starptautiskā certifikācijas sistēmai ir jābūt priekšnosacījumam, lai varētu veikt pārvadājumus. Ir jāstiprina Eiropas aģentūras loma kontrolas ziņā. Paldies! Nākošais runātais ir Čānī. Paldies, priekšstādātāji, pēc nesenajām uh, dzelzceļa katastrofām, ko minēja kolēģi, ir jāuzsver, cik nopietns jautājums ir dzelzceļa satiksmes drošība. Kopumā dzelzceļa uzņēmumiem ir jāpārvalda infrastruktūra un jāuzņems atbildība par darbību it kā visi ir atbildīgi par dzelzceļa infrastruktūru, bet šī katastrofa Bēļģijā ir notikusi it kā cilvēka kļūdas dēļ. Protams, uh, izmeklēšana vēl nav pabeigta un šķiet, ka uh, automātiskā bremzēšanas sistēma nedarbojās. Jautājums, cik daudz dzelzceļu un dzelzceļa sistēmu Eiropas Savienībā nav aprīkotas ar šo izšķiroši svarīgo sistēmu un cik maksātu šādu aprīkojumu uzstādīšanu visā Eiropas Savienībā? Paldies vārds Nitras kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, izteikt līdzjūtību uh, negadījumā cietušo un bojā gājušo ģimenēm. Es vēlētos pievērsties vienam jautājumam, par ko vēl nav runāts. Mēs šeit, uh, šai zālē, uh, dzirdam debates un ir ļoti labi apspriest šo jautājumu. Arī man ir savs viedoklis. Es uzskatu, ka liberalizēts tirgus darbojas labāk nekā tāds, kurā dominē valsts īpašumā esoši uzņēmumi. Bet vēl viens jautājums ir, prasti, eh, ir jāapspriež. Mēs tikai runājām par Šeit ir jārunā nevis par to, kam pieder uzņēmums, bet gan par to, vai tirgus darbojas brīvi, vai tas tiek regulēts. Un atsevišķās dalību valstīs šajā jomā ir viena uzņēmuma monopols. Situācija ir sekojoša. Ir tik daudzas un atšķirīgas sistēmas Daudzās dalību valstīs pat ir vairāk nekā viena drošības sistēma dzelzceļa satiksmē. Un šīs sistēmas veido mākslīgu šķērsli, kas aizsargā monopolu uzņēmuma intereses uh, attiecīgās valsts tirgu. Daudzos gadījumos aprīkojums nav uzstādīts, nav atļauts to izmantot kādas valsts valsts teritorijā, baidoties no jauna konkurenta ienākšanas. Un tieši tādēļ ir tik daudz atšķirīgu sistēmu un tik daudz drošības problēmu. Ja mēs palūkojamies uz struktūra fondu piešķiršanu jaunajām dalību valstīm, tad var konstatēt, ka praktiski nekādi resursi netiek piešķirti dzelzceļa infrastruktūrai, jo eh, pretējā gadījumā uh, Eh, š, vajadzētu iesniegt pieprasījums, kaut gan atbildīgās iestādes nav inter, neinteresētas to darīt. Tās vienkārši vēlas saglabāt esošo situāciju un nevēlas, lai rastos konkurenti eh, iekšējā tirgu, lai ienāktu citu valstu uzņēmumi. Un kā rezultātā cieši, protams, attieksmes drošība. Vārds Belet kungām divas minūtes. Eh, komisārkungs. kungs godātie deputāti, dramatiskie notikumi Bēļģijā spiež mūs visus um, veikt izmeklēšanu. 18 cilvēki gāja bojā šajā katastrofā. Un mūsu pienākums ir kaut ko mācīties no šīs katastrofas, lai godinātu šo bojāgājušo piemiņu un izdarīt um, uzlabojumus Bēļģijas un Eiropas Savienības sistēmā šeit um, ka, tika norādīts, ka automātiskā bremzēšanas sistēma Beļģijā vēl netika uzstādīta un ka, ka uh, komisijai šeit neko nevajadzētu darīt, bet mēs pieprasām, lai Eiropas komisija veic izmeklēšanu un sniedz atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Jūs zināt, ka dzelzceļa uzņēmumiem, it īpaši privātiem, ir prasība aprīkot Uh, uh, visus uh, vilcienus ar ETS 1 uh, sistēmu no 2013. gada, bet šāds aprīkojums nav uzstādīts uz dzelzceļa sliedēm. Un tikai 800 km dzelzceļa sliežu ir uh, Uh, aprīkotas ar uh, šo sistēmu, un Beļģijā vien dzelzceļa sliežu kopējais garums sasniedz 3400 km. Līdz ar to dzelzceļi nespēja. Uh, dzelzceļa ritošais sastāvs nespēja komunicēt ar, uh, ar uh, uz sliedēm uzstādītām drošības aprīkojumu, un sistēma nedarbojas. Un tagad dzelzceļnieki saskaras ar milzīgu spiedienu pieaugušās konkurences dēļ. Varbūt mums vajadzētu runāt par uh, darba laika un atpūtas laika noteikšanu arī uh, lokomotīvju vadītājiem. Uh, Eh, ir nepieciešams veikt šādu izmeklēšanu arī komisijai un rast politisko gribu kaut ko mainīt. Paldies! Tagad, paldies, mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Krēmerkungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šī eh, šausminošā katastrofa notika, kad uh, sadūrās divas lokomotīvas, ko vadīja SNCB, tā ir Bēģijas valsts dzelzceļu uzņēmums, un tas notika uz valstī piedarošām sliedēm, jo Bēģijā nepastāv konkurences. Netika pievērsta pietiekam uzmanību drošības jautājumiem, par to daudzkārt ir runāts par. Uh, to, ka ir nepieciešams tehnoloģiju uzlabot, kādēļ netika uzstādīta šī automātiskā bremzēšanas sistēma RTMS. Um, um, neviena dalība valsts nav at, atbrīvota no pienākuma īstenot drošības pasākumu savos uh, dzelzceļos. Jautājums, kādēļ Bēģija nebija investējusi drošības pasākumos, kaut gan šis lēmums tika pieņemts jau pirms 20 gadiem. Uh, E, ja būtu bijusi vēlēšanās, būtu varējuši atrast divreiz vai trīsreiz vairāk naudas, ja nebūtu ieguldīts tādas milzīgas summas autoceļu uzturēšana. Un tā visa rezultātā notika šī šaušalīgā katastrofa. Vai ir vēl kādi e, deputāti, kas vēlas uzstāties e, vai uzdot jautājumus brīvā mikrofona ietvaros? Nē. Tādā gadījumā es dodu vārdu uh, Kalas kungam no komisijas. Protams, ka šī diskusija, kuru uh, rosināja traģiskais negadījums Beļģijā, būs daļa no kopējām diskusijām par dzelzceļa drošību un uh, transporta attīstību Eiropā. Komisija strādā pie Baltās grāmatas par transporta nākotni. Uh, un mēs ļoti nopietni apsveram visus drošības aspektus eh, eh, saistībā ar dažādiem transporta veidiem. Protams, arī dzelzceļš, eh, kas tika bieži pieminēts, ir viens no visdrošākajiem transporta veidiem. Svarīgi arī ir tas, ka pašlaik mēs jau runājam par to, ka tā sautā dzelzceļa pakete, pārskatītā pakete, Eh, pie tās mēs strādāsim un, un pārdomāsim visu. Bet dažas piezīmes. Jūs minējāt par um, to, ka dzelzceļa satiksmes vadības sistēmai būtu mm, jāstrādā uh, savstarpējās savietojamības ietvaros. ietvaros. Uh, tā ir svarīga sistēma, tā ir daudz drošības elementi. Bet drošība joprojām ir dalību valstu atbildība, neskatoties uz to, kāda sistēma tiek izmantota. Šī sistēma tiek veiksmīgi izmantota dažādos eh, transporta tīklos, un viena pieeja būtu tāda, ka mēs varētu šo sistēmu ieviest visur. Un līdz 20, 2020. gadam šā, šī sistēma tiks ieviesta 20 tūkstošos uh, Uh, dzelzceļa, 20 tūkstošos kilometru dzelzceļa līniju visā Eiropā. Tātad šeit mēs redzam, ka būs lielas investīcijas, un 85% no visu, na, visas naudas piešķīruma tiek izmantot, lai uzlabotu situāciju dzelzceļa līnijās. Bet nu, es katrā ziņā esmu ārkārtīgi priecīgs, ka Eiropas parlamentā atbalsts varētu palielināt uh, finansējumu piešķīrumu uh, Eh, dažādiem eh, transporta tīkliem, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka cilvēciskais faktors vienmēr ir svarīgs, un ja mēs runājam par drošības standartiem un to, ka sarkanā gaisma nozīmē, ka jāapstājas šis standarts pastāv jau kopš 19. gadsimta. Un ja mēs pašlaik uh, mēģināsim runāt par to, ka būs kaut kādas simtprocentīgi drošas sistēmas, tad tā tas nenotiks, jo vienmēr pastāvēs kaut kāds neliels riska faktors, kas būs saistīts ar cilvēcisko kļūdu. Un vēl viena piezīme par libera liberalizāciju un uh, pakalpojumiem. Neviens neatur valstis Eh, liberalizēt eh, labus eh, pakalpojumu sektorus. Tas ir atļauts. Un liberalizācija neizslēdz to, ka sabiedrībai tiek sniegti labas kvalitātes pakalpojumi. Paldies! Līdz ar to slēdzam šīs debates un sāksim balsot tieši pēc piecām minūtēm. Automāti, lai mēs vienam pārstāvām daudz uz jūrī.